29. martā pārtraukto parlamenta plenāru sesiju pasludinu par atklātu. Dargie kolēģi, es eh, ļoti priecājos sveikt mūsu vidū 12 eh, Horvātijas novērotājus viņu pirmajā plenāru sesijā Eiropas parlamentā. Pēta kolēģinen un kolēģin aus. Dārgie kolēģi no Horvātijas, šodien jūs pirmo reizi ieņemat uh, savas vietas plenāru sēžu zālē, un no šodienas jūs piedalīsieties arī komiteju un politisko grupu darbā. Jūs uh, piedalīsieties debatēs un Tādējādi jūs varēsiet labi sagatavoties jūsu valsts eh, iestājai Eiropas eh, Savienībā un varēsiet eh, pilnībā pārstāvēt savus pilsoņus Eiropas parlamentā. Kā jūs visi zinat, Eiropas parlaments ir ratificējis iestāšanās līgumu un mēs ceram, ka 2013. gada 1. jūlijā eh, Horvātija kļūs par 28. Eiropas Savienības dalību valsti. Tā būs vēsturiska diena Horvātijai, un es domāju, ka tā būs arī vēsturiska diena Eiropas Savienībai, kā arī vēsturiska diena Rietumbalkāniem kopumā. Meine Damen und Herren, wenn heute neue Kollegen Dāmas un uh, kungi, dienā, kad uh, mūsu jaunie kolēģi iesaistās uh, mūsu darbā, vēlāk viņi, protams, būs pilntiesīgi locekļi, tad tas ir pirmais signāls, ka par spīti krīzē, par kuru mums katru dienu joprojām nākas diskutēt, Eiropas Savienība kā valstu un tautu sadarbības projekts pārrobežu kontekstā neko nav zaudējis no savas fascinācijas, un ir ārkārtīgi daudzi, kas apskauž mūsu integrācijas procesu. Ir daudzas tautas, kas vēlas pievienoties šai tauta savienībai, un to mums nevajadzētu uzskatīt par slogu, bet gan par mūsu lielo veiksmi, par mūsu Eiropas integrācijas uh, vainagošanos ar panākumiem. Tāpēc eh, uzskatu, ka tāda jau ir šī apvienošanās jēga, to, ka jaunas eh, tautas, jaunas nācijas gribēs pievienoties, un to simboliski izsaka jauno Horvātijas nodo, novērotāju piedalīšanās mūsu darbā kopš šodienas. Eh, vēlreiz visi esat laipni sveikti. Das Protokoll der Sitzungen vom 28. und 28. un 29. mārta sesiju protokoli un apstiprinātie teksti ir uh, jums uh, pieejami. Vai kādam ir iebildumi? Ja ne, tādā gadījumā protokols ir apstiprināts. Uh, Dimitrs Stojanovs